valstu kompetencē. Līdz ar to padomēji nebija tiesība apspriest jaunu pieņemto Ungārijas konstitūciju. Paldies! La parola quindi alla commissaria Reding. Komisārs Kunze Redinga.